Good afternoon, and thank you. I'm sorry I'm a bit late. The train was a bit late this morning over from the UK. I hope this isn't the first. Paldies. Es ceru, ka šī nav, šis nav vēl kārties solis, lai apvienotā karalīste vēl vairāk attālinātos no kontinenta, saka priekšsēdētāji, vai varam pieņemt darba kārtību. priekšsēdētāja paziņojumi. Gribēju jums atgādināt, ka mūsu sanāksmē ir iespējams sekot internetā, ir arī jauna vēstkopa, un jūs varat izmantot uh, aplikāciju e-meeting, e-sēde. Un vai varam arī pieņemt iepriekšējās sēdes 23. māja sēdes protokolu? Ja nebūs uh, nu, nekāda iebilduma līdz sēdes beigām, tad tas būs pieņemts. Un tagad pirmais tāds pamatīgākais darbkārtības punkts. Kompromisa grozījuma izskatīšana priekšlikumam par Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām. Kaija Kalasa ir referente un dodu viņai arī vārdu. Lūdzu. Paldies! Ir tagad jau sagatavoti desmit kompromisa grozījumi. Tur ir runāts par to, ka nevajadzētu, nu, teiksim, uzlikt šādus sodus vai pārkāpumus pašmērķa labā. Un kompromisos ir runāts par dalību valstu izteiktajām raizēm, ņemot vērā elastības un proporcionalitātes ievērošanu. Uh, Un tāpat ir domāts arī par atbilstīgām sankcijām, ja nu, pārkāpums ir bijis gana smags, lai tās piemērotu. Jāsaka, ka sākotnējais priekšlikums nu, ir diezgan modificēts, ņemot vērā arī apspriešanās citām grupām, kas notika, tika arī mainīts uh, finansiālais slieksnis, ņemot vērā nu, to, kurš nodarījums ir jau kvalificējams kā noziegums. Bet mēs joprojām nesam vienojušies par sankciju smagumu, teiksim, līmeni. Mēs, es gribēju samazināt mm, šo uh, summu, tātad 150 eiro. Uh, jāsaka, ka tas ir tomēr citreiz, nu, nepamatot par šādu summu uzreiz uzsākt pārkāpumu procedūru. Es domāju, ka eh, ja mēs runājam par minimālajām un maksimālajām summām, ņemot vērā nopietnus pārkāpumus, tad ir noteikti tās jāpatur spēkā. Uh, Un, ja nav, piemēram, minimāla uh, noteikta summa, runājot par nopietniem pārkāpumiem, tad ir ļoti grūti šeit diferencēt. Un kādēļ šeit ir uh, tā tad uh, pacelts no 50 līdz 100 procentiem sods, ņemot vērā izvairīšanos no nodavām? Jāsaka, ka dalība valstis šādu kritēriju izmanto. Uh, Un 50% ar to jau ir gana, lai dalība valsts, tātad šis 50% šī amplitūda dalība valstīm ir pietiekami laba, lai tās ielbu, ievērot elastību. Bet, ja šī amplitūda būs pārāk šaura, tad mēs nelabvēlīgi ietekmēsim situāciju iekšējā tirgu. Es ceru, ka mēs varēsim nobalsot uh, pietiekam veiksmīgi par šiem kompromisiem, un katrs ir ieguldījis pietiekam daudz darba tajā visā. Paldies! Um, is it Antonio or Roberta? Antonio vai Roberta? Roberta Meitsola pirmā. Es atvainojos, saka priekšsēdētāja. Es tomēr pārsteidzos. Roberta pirmā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā gribēju pateikties Kājai par uh, lieliski paveikto darbu. Un viņa arī ņēma vērā ļoti daudzus ēnu referentu komentārus, un daudziem arī manai politiskai grupai bija daudz tādu bažu, uh, šaubu par sākotnējo komisijas priekšlikumu, līdz ar to mums vajadzēja pietiekam lielā mērā grūzīt šo priekšlikumu, lai varētu vienoties pēc iespējas lielākā eh, politisko grupu spektrā, bet nu joprojām viss nav atrisināts, ņemsim vērā arī subsidaritātes principu. Mēs vēlētos turpināt, lai dalību valstis eh, būtu pietiekam elastīgas, lai to iestādes varētu būt elastīgas. Uh, Un ir jāņem vērā arī optimizācijas elements, tad, ja mēs runājam par uh, muitas procedurālajiem pārkāpumiem. Un ir jābūt arī nu, tādām minimālām sankcijām, runājot par eh, sīkiem pārkāpumiem, domājot arī par izvairīšanos no nodevām. Bet eh, jāsaka, ka tas nozīmēs arī visai iespaidīgas pārmaiņas MVU un arī Tas ietekmēs individus. Mēs uzskatām, ka īstenībā dalību valstu iestādes pašas var lēmt, eh, cik tad vajadzētu maksāt, kādu sodu vajadzētu maksāt katrā uh, individuālā gadījumā par izvairīšanos no nodevu maksāšanas. Mums ir jāparūpējas, lai šīm iestādēm, uh, kas dara savu darbu pietiekam labi, būtu pietiekam augsts elastības līmenis. Tagad eh, šajā likumdošanas procesa posmā mēs vēl nevēlamies gatavot nu, tādu katalogu sarakstu, ko mēs vēlamies sasniegt, nu, jo teksts ir nu, tāds eh, kompromisa garā radies, bet mēs uzskatām, ka tekstu ir iespējams vēl pieslīpēt ar dažiem tādiem sīkiem papildinājumiem, grozījumiem, un tad dalību valstīm un padomē vajadzēs darīt uh, to, kas ir atkarīgs no tām. Uh, Mēs vēlamies arī lemt pietiekami labi, ņemot vērā šo priekšlikumu. Mēs arī visu laiku kontaktējamies ar mūsu referenti un turpināsim to arī darīt, lai šis teksts būtu pēc iespējas labāks. Un gribējām arī sasniegt nu, vismaz kaut kādu vienprātību par svarīgākiem jautājumiem. Paldies! Kurš uzstāsies sociālistu vārdā? Okay, we'll go on to Dan Dalton. Dalton kungs. Thank you, Vicky. Dalton kungs. Paldies, Vikija. Es domāju, ka mēs īstenībā pat neuzskatījām, ka vajadzētu šādu priekšlikumu komisijai izstrādām pirmām kārtām. Esam arī noraizējušies par subsidiaritātes principa ievērošanu. Un, ja mēs runājam par minimālo uh, sankciju uh, līmeni, tā, tad šis nulles līmenis atstās pietiekam lielu elastību dalību valstu ziņā. Bet uh, Bet mēs joprojām tātad pieļaujam šādu domu, ka Eiropas Savienība var lēmt šajā jautājumā. Nu, varbūt šis nulles līmenis tagad ir saglabāts, bet nākotnē tas varētu mainīties, ja groži ir ES rokās. Jābūt tāpat modriem. Mēs runājam visu laiku par digitālo uh, vienoto tirgu un digitālajā vidē cilvēki visu laiku kaut ko arī iegādājas eh, internetā, un ja jūs, piemēram, eh, iet, nopērkat kaut ko nu, citā portālā, kas nedarbojas Eiropas Savienībā, tad jums ir jāmaksā arī par šo preci, ko nogādā Eiropas Savienībā ļoti augsts nodevs, citreiz līdz pat 200 eh, eiro. Uh, Un ja jūs, piemēram, pasūtīsiet, nu, kaut kādas bikses vai kaut kādas kurpes no ASV, un pēc tam tad jums būs milzīgas summas jāmaksā vai, vai vai, vai uh, sodi, nu tas patiešām nav no proporcionāli. Un ja nu notiks, piemēram, ja Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, nu tad jums arī varbūt būs milzas summas jāmaksā, jūs pasūtīsiet uh, Apple datoru no apvienotās karalists uz Bēļģiju. Un mums ir jāsaprot, cik proporcionāls un atbalstīgas ir šīs minimālās noteiktās summas. Paldies! We'll all look forward to seeing your $200 power short. Jā, nu tā tad. tad Mēs gribētu redzēt, kāda izstās šie šorti izbiks par 200 dolāriem. Vai kāds ir no... Is there anybody from the Greens wanting to speak? No eh, zaļo grupas vai no Andres Švābs, Andres Švābs no ETP? Not from the Greens, no. Es neesmu no zaļiem, saka Švāba kungs. Paldies. Man ir uh, divi aspekti. Es domāju, ir uh, jāpasaka. Eiropas komisija pēc uh, eh, PTO tiesas sprieduma, nu, ne, tai nebija izējas, tai, tai vajadzēja piedāvāt kaut kādu priekšlikumu. Runātājs tiek pārtraukts. Kaut kas ļoti dīvains notiek ar tulkojumu, saka uh, priekšsēdētāji. Nu, tas, ko es dzirdu otrajā kanālā, tā noteikti nav angļu valoda. Vai tā ir poļu valoda? Andrijas, es atvainojos. We're not going to sanction you. Is that better? Can we try again? Mēs jums nepiemērosim sankcijas. Ne joprojām ir nepazīstam valoda manā ausī. Tā nav angļu. That's, yes, that's better. Thank you. Should we try that again? Andres? Paldies, tagad jau ir labāk. Andrejas, ETP grupas vārdā, nezaļo vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka pēc PTO tiesas sprieduma komisija nemēs nebija izvēles. Tai vajadzēja piedāvāt šo priekšlikumu runājot par sankcijām un pārkāpumiem muitas jomā. Tāpat bija skaidrs, ka dalība valstis nu ar sajūsmu neuztvers šo priekšlikumu. Uh, Tādēļ jāsaka, ka ir visai pārsteidzoši, kāds tad galu galā izskatījās komisijas priekšlikums. Man šķiet, ka referente nu gribēja panākt kompromisu, kas arī pietiekami labi atspoguļo tirgu valdošo situāciju. Nu, tas nebija tāds ļoti viegli radies priekšlikums, tur, bija, tur ir ieguldīts zināms viedri arī. Es gribētu savā un arī daļas uh, manu grupas eh, biedru vārdā teikt, ka mums varbūt ir jāvienojas, kas tad īsti ir domāts, kas ir uh, jāpanāk ar šo stratēģiju, jo par muitas tiesībām ir atbildīgas dalību valstis. Tādēļ komisijas priekšlikumam vajadzēja balstīties arī uz dalību valstu vēlmēm, vajadzēja ņemt tās vērā. Uh, Bet, nu, es ceru, ka kompromisi, kas uh, tika panākti, tomēr nozīmē tādu visai ievērojumu solis priekšu. Paldies! Priekšsēdētāja, ja nemaldos, tad ETP grupas koordinators piedāvāja uzaicināt muitas komisāru ierasties pie mums un uh, parunāt par ar muitu saistītajiem jautājumiem, jo ir taču arī šis uh, muitas kodeks, deleģētie tiesība akti. Mums noteikti par to ir jārunā. Mēs ar koordinatoriem par to apspriedīsimies. Are there any other speakers? Vai vēl kāds vēlas runāt? Is there anyone from the commission wanting? Komisija. Lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs ar lielu interesi noklausījāmies jūsu viedokli par šo sarežģīto priekšlikumu. Mēs saprotam, ka tas ir tāds pamatīgs uh, darbs, ciets rieksts, un uh, mēs arī gribējām pateikties, ka uh, komisija ir uzaicināta piedalīties šīs dienas sēdē. Paldies! Paldies! Un jāsaka, ka joprojām mums tiek uzdoti jautājumi par muitas kodeksu. Un, piemēram, nu, jums ir uh, grūti iebraukt ar automašīnu jums, eh, ja jūs, piemēram, nesat Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, jums ir, nu, neiespējami noierēt mašīnu kādā autonomā Eiropas Savienībā. Mums ir šīs te uh, detaļas jāzina. Nu, tagad došu vārdu noslēgumu referentei Kālasas kundzei. Jā, man īsti nav ko piemetināt. Es zinu, kas notiek, mēs joprojām strādājam ar diviem pieminētiem kompromisiem, un tad eh, ar tad, kad priekšlikums eh, jau būs gatavs, eh, vēl vairāk apstrādāts, tad eh, pie tā atgriezīsimies. Paldies! Tagad nākamais darba kārtības punkts - kompromisu grozījuma izskatīšana par uh, atzinumu Eiropas parlamenta par uh, trilogu 2017. gadam. 2017. gada budžets ir eh, piedāvā 19 kompromisa grozījumu, un tagad došu vārdu Jakonsārī kundzei. Paldies! Jā. Eh, heti alkuun lämpimät kiitokset varjoesittelijöille eri. Paldies! Es eh, gribētu pateikties visiem par sadarbību tā kā priekšsādātā jau norādīja, ir 19 grozījumu, un mēs esam to sakārtojuši piecos kompromisa grozījumos. Manuprāt, šis rezultāts ir labs un līdzsvarots, un atzinumā mēs arī konstatējam, ka runāt par Eiropas Savienības budžetu 2017. gadam ir atbalsts aprites eh, ekonomikai un arī patērētāju tiesību jautājumi ir eh, jāatbalsta. Ir eh, ierosināts būtisks izmaiņas, ir tīpaši attiecībā regulā par patērētāju tiesību aizsardzību pieņemtais tam ir cieši jāsako. Mums ir diezgan liela vienprātība attiecībā uz to, ka uh, MVU loma ir uh, atbilstoši jāuzsver un uh, tiem ir jādod uh, piekļuve, pietiekam piekļuve finansējumam. Un vēlreiz es gribētu pateikties ēnu referentiem. Thank you. And now, and... Paldies. Antonija tagad lūdzu. sobre el informe. Gracias, presidenta. Ja, Paldies. Priekšsēdētājs kundze. gribētu izteikties par šo Japāns arī kundzes ziņojumu. Gribēju pateikties par tādu ļoti praktisku pieeju jautājumu risināšanā, un tā mēs arī varējām uh, sagatavot pietiekami labu pārdomātu dokumentu, kas labi atspoguļo mūsu komitejas uzskatus. Un šeit ir arī ieteikumi mm, budžeta komitejai, ņemot vērā iekšējā tirgus un patērētāju intereses. Tika sagatavoti 19 grozījumi, e, un e, jāsaka, ka tie visi bija patiešām pārdomāti, un tekstu uzlaboja arī padarot to niansētāku. Tika piedāvāts arī svītrot atsauces uz tādiem jautājumiem, kas ir citu komiteju pārziņā, piemēram, migrācija. Tādēļ es šo priekšlikumu par attiecīgo atsaušu svītrošanu vērtēju atzinīgi. Un tāpat ja tiek runāts par, apme, par patērētāju aizsardzības tīmekli. Un nevajadzētu aizmirst, ka viens no mūsu komitejas uzdevumiem ir arī patērētāja aizsardzība. Un Šeit ir arī runāts par pārēju uz aprites ekonomiku. 9. pāns atsauc uz 2015. gada rezolūciju, ko pieņēmām ETP kongresā. Jāsaka, ka tas ir jautājums, kas iegūst aizvien lielāku nozīmību. Un visu beidzot gribēju pateikties visiem ēnu referentiem. Tāntulcen. Thank you. Uh... Dalton kungs, lūdzu. Paldies, Viki. Mēs cerējām, ka referente šeit ņems vērā mūsu priekšlikumus, bet, diemžēl, tie netika iekļauti tekstā. Līdz ar to mēs nevaram balsot par. Uh, Un jāsaka, ka visa procesa laikā runājot par budžeta eh, ziņojumiem kopumā, šeit valda problēmas. Mums nav pietiekami daudz budžeta atvēlēts arī vienotā tirgus pilnveidē, bet jāsaka, ka katra komiteja šeit sagatavo, nu, veselu kalnu prasību, visu, kas ir jāfinansē, bet tas jau nav iespējams, un tad sanāk, ka jātērē vairāk un vairāk līdzekļu, neņemot vērā šo eh, patiešām papildvērtību atbildību. Tieši tādēļ mēs uzskatām, ja visi to neapzinās, mēs gan prasījām papildus līdzekļus vienotajam tirgumam, bet tas nozīmēs līdzekļu samazinājumu citās jomās, kas arī, diemžēl, no tā cietīs. Nu, tā mēs nevaram šo priekšlikumu atbalstīt, tātad mēs atkal spēlēsim šo veco rotaļu, prasīsim vairāk naudas un tā. Tas vienkārši nav godīgi. Tādēļ jāsaka, ka lai gan ziņojums nav neveiksmīgs, bet skat, ņemot vērā šo nopietno trūkumu, mēs nevaram to atbalstīt. Tīteras šeit nav klāt no Alde grupas, vai goja vārdā, vai zaļo, vai citu grupu vārdā kāds vēlas izteikties. Nu, labi, tagad jākonsārī kundze. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Paldies, priekšstādātājs kundze. Man bija savi iemesli nepieņemt uh, ECR grupas uh, priekšlikumu pirmām kārtām. Uh, tur nebija mm, grozījuma priekšlikums, un tāpēc bija ļoti grūti sākt uh, par to vispār diskutēt otrām kārtām. Tas ir jautājums, kurā ir nepieciešamas padziļinātas uh, eh, debatas un tās sešas uh, pozīcijas, par kurām mēs runājam, nu tas kārtīgi jāizdebatē, iespējamais palielinājums. Mēs uh, debatējam par nelastību un, nu, ka, principā tur nekas nav ierosināts kā tāds saturiski. Thank you. So we are voting this to... Paldies. Tad mēs balsosim par eh, to rīt no rīta. Labi, tad virzīsimies uz priekšu un esam jau nedaudz paskrējuši uh, uz priekšu. Zulo kungs ir klāt. Marko, pirms uh, mēs sāksim, es došu vēl 5 minūtes uh, laika ēnu referentiem ierasties. Neskatos, ka Nikolas ir klāt. Eva. Eva ir klāt un Emma ir. Ā, visi tomēr ir klāt. Saistībā ar šo ziņojumu dod vārdu Marko Zulo. Viņš ir referents atzinamā par tiešsaistes satura pakalpojumu pārobežu pārnesamību iekšējā tirgu. Tātad tas nozīmē, ka savu digitālo uh, saturu var vadāt sev līdzi ceļojot pa Eiropu. Marko, tas ir tā atzinuma priekšlikuma uh, mm, debašu laiks un uh, dodu vispirms vārdu tev. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas uh, regula uh, pārobežu pārnesamībai ir skaidra savos mērķos priekšlikumā ir norādīts, Um, nu, principā es gribēju norādīt dažiem punktiem, ko nepieciešama lielāka skaidrība. Pirmām kārtām uh, skaidrās naudas maksājuma nepiec... Um, esamība ir nepieciešama, lai nodrošinātu šo uh, pārnesamību. Un tas nozīmē arī, ka uh, būtu jāpārbauda um, dalībvalstīs, lai nepieļautu šī sektora tādu neatbilstošu izmantošanu neskaidrās uh, naudas maksājums vajadzētu izslēgt no regulas. Uh, līguma esamība paredz un pieprasa, lai būtu uh, zinām informācija par um, lietotājiem. Tāpat laikā jāpaturprātā, ka samazinot barjeras un uh, šādā situācijā ir jāņem vērā arī citas iespējami konfliktējošas eh, intereses, un šai kontekstā jāpatur prātā arī eh, autortiesība aizsardzība un eh, finanšu ilgspējīgas nodrošināšana audiovizuālajā nozarē Eiropā, kas šobrīd Eh, nodrošina to saturisko dažādību, kāda tā ir, un no tā arī gūst eh, labumu eh, pilsoņi. Tā ka es domāju, ka šo pārobežu pārnesimību nevajadzētu pārveidot par tādu kā visa Eiropas licenci. Uh, pēc regulas stāšanās spēkā paredzēts novērtējums ziņojums, un tur vajadzētu pārbaudīt, lai netiek radīta kaut kā tad bīstami nelīdzsvar ekonomiskajās saiknēs starp piegādātājiem, autortiesību nodrošinātājiem un tā tālāk, un tas nedrīkstētu radīt pārmērības izmaksas vienam vai otriem. Šai regulā mums jādefinē ar lielāku skaidrību, ko mēs saprotam ar rezidences dalību valsti, tā lai nepaliek kaut kāda robe tiesiskajā regulējumā, kas varētu graut šo regulu kā tādu. Uh, saskaroties ar uh, problēmām definīcijās, uh, habitual residents, uh, tātad uh, valsts, kurā uzturās, kurā dzīvo. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu šo pārnesamību un lai panāktu pēc iespējas labāku funkcionēšanu. Kritēriju sarakstu komisijai vajadzētu paplašināt ar deleģētiem aktiem tā, uh, lai arī ar mums konsultētos. Tātad uh, lai arī lietotāji un nozars pārstāvi arī tiktu konsultēti. Šīs eh, rezidents dalība valsts noteikšanai jābūt pilnīgi skaidrai, lai individi varētu arī mm, norādīt eh, vairākas eh, šīs rezidences valstis. šādas tiesības varētu nodrošināt uz kaut kādu periodu, bet ne, nepārtraukti. Šīs tiesības uz pārnesamību, tā būtu jānodrošina uz kaut kādu dienu skaitu, tas nedrīkstētu radīt kaut kādu apdraudējumu kādām iedzīvotāju kategorijām. Ja jāņem vērā, ka cilvēki, kas ceļo vai brīvdienās vai mācību nolūkos, piemēram, Erasmus studenti un tam līdzīgi, satura nodrošinātāji, kas eh, nodrošina šo saturu bez eh, maksas, viņiem būtu jāļauj ienākt eh, šajā regulā, būt tās tvērumā, ņemot vērā, ka viņi nodrošina atbilstību nepieciešamiem kritērijiem. Tā tad jānodrošina atbilstību visiem kritērijiem par šo rezidenci dalību valstai, izvairītos no kāda skaitniecības izmantošanas vai ekonomiska kaitējuma saturam pārobežu pārnesamība. Tā ir jānodrošina ar uh, līgumiem, tiešsaistes pakalpojumiem, un tas būtu jātiecina arī uz uh, šo habitual residence uh, pārbaudu. Tie ir galvenie punkti, ko es esmu minējis ziņojumā, un es ļoti labprāt um, diskutētu uh, Mm, tagad mm, jautājums ar ēnu referentiem. Es domāju, ka šis ir diezgan tāds visaptvarošs ziņojums, kas, man liekas, būs labs darba gala rezultāts. Paldies! Eva Pānov no tautas patīs puses, bet uh, Mecels kundze runās viņas vārdā. Paldies, Viki. Jā, paldies. Es šodien aizstāju Eva Pānov, kas ir uh, tautas partijas ēnu referentu šajā jautājumā. Eva ļoti gribētu pateikties eh, referentam Zulokungam par labi strādāto atzinumu, tas eh, iet vajadzīgajā virzienā un tas nodrošinās tādu mētiecīgu instrumentu nodrošināt eh, pārobežu pārnesamību Eiropas Savienības iekšējā tirgu un vienam, man liekas, nav mums jāpārliecina, ka šai pārnesamībai jābūt jaunie normai. Uh, teksts, kā referents norāda, šīs obligātās maksas maksāšana dalais valstīs to nedrīkst uzskatīt par līgumu šī teksta ietvaros. Tas ir svarīgi. Un vēl viena lieta - tas, ka izvairīšanās no konstants IP kontrols tas nevar būt risinājums. Referents ir uzsvēris brīvo pakalpojumu iekļaušanu šajā pakalpojumā, tātad opt-in, opt-out. Opt verifikācijai vajadzētu būt nosacījumam, lai nodrošinātu šādu tiešsaistes saturu sniedzēju mm, atbilstību. Bet maksājums ir jāregulē regulas ietvaros. Ja viņi tā tad var izmantot šo opciju, bet tāpat laikā nenodrošina to verifikāciju, tad sekām jābūt tādām pašām kā uh, maksas pakalpojums sniedzējiem. Un tas nozīmē, ka viņiem jābūt uh, atbildīgiem. At, at, tiesību turētāja priekšā. 14. grozījumā ir jāpaskaidro, ka opt-in ir uh, tātad eh, visu vai neko priešlikums. Mums skaidri jānorāda, ka pakalpojums sniedzējs nevar izvēlēties eh, kaut kādas eh, citas normas, kaut kā izvēlēties, kā viņš gribētu. Tālāk verifikācijas process. Par to viedokļu atšķiras. Verifikācijas sistēmai jābūt vieglai gan patērētājiem, tāpat arī pakalpojumu sniedzējiem. Mums nepieciešama viegli saprotama sistēma, kas darbojas, paturot prātā, ka esošā IP adreses uh, lookup tehnoloģija, ko izmanto daudz pakalpojumi, šobrīd jau ir pietiekama uh, eh, verifikācijā, lai noteiktu šo um, eh, habitual residents. Par stāšanos spēkā. Mēs uh, domājam, ka vajadzētu panākt kompromisu šiem 6-12 mēnešiem. Eva katrā ziņā arī pateicis visiem un ceru uz pozitīvu turpmāko sadarbību šajā jautājumā. Nikola Tanti. Nākošajam runātājam vārds. Eh, Dantīkungs, paldies. Paldies Zulo kungam par šo eh, ziņojumu. Mēs eh, katrā ziņā gribētu paust lielu atbalstu šai komisijas iniciatīvai, kas dos labāku ietvaru izmantot labāku piekļuvi digitālajiem saturam, kas ir nopirkts eh, ārvalstī, citā valstī. Mēs eh, turpināsim uzlabot šī teksta versiju, padome jau ir strādājusi vairāk mēnešu laikā pie šī dokumenta. Mums jānodrošina, lai patērētāji varētu eh, pilnībā izmantot šo pārnesamību un tās dotos labums, tāpat laikā nepieļaujot sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu un jānodrošina arī patērētāju privātums. jānodrošina tāds uh, atbilstīgs uh, līdzsvars starp uh, ierobežojumiem no vienas puses un ļaunprātīgu izmantošanu no otras puses. kas varētu kaut kur rasties. Un par komunikācijas pusi domāju, pie kā mums jāstrādā turpmākajās nedēļās, nu, kur arī padomi jau ir ļoti labi mm, strādājis. Tas ir šīs pastāvīgās rezidents, habitual rezidents um, definējums. Un, principā, tas arī ir galvenais, uh, par ko ir uh, runa šajā uh, dokumentā. Un tas tā tad arī dotu reālu spēku šai regulai. Runājot par kritērijiem, lai veiktu pārbaudi, es domāju, ka atkal te padomi ir ļoti labi pie tā jau strādājusi. Kā jau es teicu, mums ir nepieciešami viegli identificējami kritēriji, kuriem atbilstība praksē var nodrošināt, un tāpat arī jānodrošina, lai mums pēc iespējas lielāka skaidrība būtu par attiecīgās puses dzīves vietu, kas ir parakstījusies uz kādiem pakalpojumiem. Padomas darbs ir ļoti svarīgs sākuma punkts, un tagad tas ir mūsu ziņā censties to pēc iespējas uzlabot. Uh, Ne tikai tāpēc, ka tad, kad mēs esam skaidri definējuši šo dzīves vietu, tad atkrīt eh, citas eh, problēmas, kā piemēram ierobežojums laikā. Mēs esam bijuši pret šādu laika limitu tā noteikšanu šādu pakalpojumu izmantošanai, teiksim, personai, kas dzīvo ārzemēs, eh, teiksim, lejpielādes ziņā, mēs domājam, ka tā būtu kļūdaina pieeja. Eh, cilvēku eh, izsakošana viņiem pārvietojoties ārvalstīs, arī tas būtu viņu tiesību ierobežojums. Vēl viens punkts, ko mums būtu tālāk jāpapēta. Tā ir doma varbūt pāriet uz uh, deleģētiem aktiem, kas dotu iespēju komisijai nākotnē pieslīpēt uh, šo kritēriju, ar kuru tiek uh, definēta, identificēta dzīves vieta varbūt pielāgojot to kaut kādām jaunām formām, kas varētu rasties, vai arī, ja regulā pašā tiek izstrādāts detalizēts saraksts, nu, tad tā ir vēl viena iespēja. To mēs visu aplūkosim turpmākajās nedēļās. Man nav tāda tūlītēja atbildi minētiem jautājumam. Pat ja šķiet, ka būtu labi, kā jau parlamentam tas ir šķitis, tātad paredzēt elastības kritēriju. Tas varētu būt ļoti noderīgi. Un vēl viens komentārs par brīvu satura nodrošinātājiem. Opt-in ir ļoti svarīga iespēja, kas noteikti ir jāsaglabā. Un viņiem ir jāizpild tāda paša kritērija, kā maksas pakalpojumu uh, satura nodrošinātājiem. Šāda opcija būtu jāsaglabā. Uh, ļoti daudziem brīvas aptur nodrošinātājiem daudzās valstīs. Viņiem vajadzētu būt tiesīgiem eh, izmantot eh, klientu bāzi, lai tā būtu tātad viņu satura lietojumam, balstoties uz tiem pašiem eh, kritērijiem, kā tas būs maksas pakalpojums sniedzējiem. Un visbeidzot, mums jāstrādā pēc iespējas ātrāk, lai panāktu šīs regulas apstiprināšanu. Mēs jau esam zaudējuši laiku. Uh, pēdējos mēnešos un nedēļās. Mm, tas cīdoties par kompetencēm, komisija virs darbus priekš, man liekas, ka mums vajadzētu būt ambiciozākiem šai ziņā. Bieži vien tas, kas ir tehnisko problēmu pamatā, reizēm ir gribas trūkums pieļaut, lai satura pēc iespējas ātrāk varētu izmantot ārvalstīs. Tāpat laikā es uzskatu, ka parlamentam jābūt pēc iespējas ambiciozākam. Parlaments nedrīkst būt apmierināts ar šo 12 mēnešu ierobežojumu, kuru padome ir ierakstījusi tekstā. Es domāju, ka parlamentam šeit būtu jāizsakās ļoti skaidri un skaļi, lai panāktu kaut ko varbūt pat jau 17. gadā. Un Um, papildus uh, viesabonēšanai būtu šī datu pārnesamība. Es domāju, ka ja mēs būsim ambiciozi, tad tas būs tāds ļoti labs, noderīgs uh, stimuls satura uh, nodrošinātājiem, lai tātad procesus pātrinātu tādējādi nodrošinot, ka Eiropas pilsoņi var izmantot šīs regulas dotos labumus. Paldies! Paldies, Emma Klākina nav klāt, bet Beltona kungs viņu aizstāja. Tā man ir pierakstīts. Jā, paldies, tik tiešām es eh, šobrīd eh, aizstāšu Emmu, viņa ir mūsu ēnu referente, un jāsaka, esmu tādā dīvainā pozīcijā, jo praktiski viss, ko šobrīd esmu dzirdējis, un jāsaka, jāpaldies eh, komisijai par to, kas atnākuši klajā ar šādu labu priekšlikumu, pateicos arī referentam, un uh, Mm, interesanti bija arī komentāri, ko izteica Sociālas un Tautas partija, un var piekrist lielai daļai iepriekš teiktā. Protams, ka viss uh, sarežģītība ir detaļās un ir jomas, kuras es uh, gribētu uzsvērt. Ir svarīgi, lai regula nodrošina optīna brīviem pakalpojumiem un uh, regulē tāpēc ir jābūt atvērtai licenšu maksas esamība vai neesamība 3b pantā padarīs grūti šo optīnu iespējai un kaut gan bez licences varianta automātiski jāiekļaut, tad ir jābūt kaut kādam verifikācijas uh, instrumentam. Un es domāju, ka verifikācija tik tiešām ir izšķiroši svarīga. Mēs pilnībā piekrītam visiem iepriekš izteiktiem komentāriem, ka nedrīkstētu būt laika limits. Tas, man liekas, grāja visu šo ideju, kāpēc vispār ir šis priekšlikums, kā no, pieļaušo pārnesamību tikai uz kaut kādu konkrētu brīdi. Nu, tad priekš kam vispār par to runāt? Uh, Bet, lai tas darbotos, mums nepieciešams eh, panākt šo verifikācijas procesu pareizi. 16. grozījumā, kur rakstīts, ka nav verifikācija, nē, tomēr grib paredz, paredzēt, ka jā, šāda opcija var pastāvēt, iespēja, ka nav verifikācija. Eh, pārnesamībai nedrīkstētu, nevajadzētu radīt kaut kādas jaunas kontraktuālas eh, saistības vai izmaiņas, bet verifikācija var tikt panākt tikai šādas konversijas rezultātā, un te pastāv kaut kāda pretruna pašā priekšlikumā. Uh, un kas iespējams arī kavēs šī priekšlikuma stāšanos spēkā, ko mēs nebūtu nevēlamies. Tāpat arī tas, ka trūkst uh, verifikācija uh, pēc, uh, nu, pēc noklusējuma un pārnesamības noteikšana arī ir ļoti svarīga. Mēs nedrīkstam izmantot šo priekšlikumu, lai eh, regulāri paredzētu kaut kādus iztrūkošos elementus, saistot to ar teritorialitātes principu un bieži nodošanot eh, pieeju. Tiesību turētāji, protams, eh, un lietotāji, var, protams, var panākt kaut kādas vienošanās ārpus šīs regulas. Es Domāju, jā, ka to ir iespējams eh, darīt arī saistībā ar visu Eiropas licencēm nozara. Tāds kā arī mūzika, e-grāmatas izmanto šādas metodas, un um, tur viss ir kārtībā, bet ir svarīgi saprast, ka pēc definīcijas tā nav pārnesamība, tas ir kaut kas cits, un to nevajadzētu tādā veidā uztvert, un tāpēc svarīgākais ir eh, jāpanāk pareiza šī pārnesamība, nedrīkst to padarīt par kaut kādu visu Eiropas licencēšanu, tas ir cits jautājums, un tā tad nedrīkstētu šeit jaukt lietas. Uh, Tāpat astotais eh, grozījums par 23. Eh, apsvērumu par pakalpojumu sniedzējiem esam par eh, tādu spēcīgu verifikāciju un autentifikāciju, tāpat laikā jānodrošina, lai mēs nepadarītu to grūtāk uzņēmumiem piesaistīt pašmāju klientus. Man liekas, tas ir svarīgi. Tāpat neesam pārliecināti, ka nepieciešami deleģētie akti 3b uh, pantā ir saraksts, tam vajadzētu būt pietiekami elastīgam, uh, lai komisijai nākotnē nebūtu jāiejaucas, tā ka mēs jau vēl nesaskatām nepieciešamību delegātam aktam, mm, beidzot pārskatu pēc trīs gadiem, kas atkal varētu atvērt regulu, tas šķiet nedaudz tā nevajadzīgi. Uh, Bet, eh, nu, tie ir tikai, nu, tie, tie ir tādi daži detalizēti punkti no mūsu puses, bet vispārīgi, principā, mēs eh, pozitīvi raugamies un atbalstam referenta eh, ceļu un esam diezgan pārliecināti, ka mēs varēsim panākt labu vienošanos galu galā. Thank you. And now for the liberals. Paldies, un tagad liberāļu vārdā Šodien bija referenti no šīs grupas, ēnu referentēs tās kā Kalas. Nu, cilvēki bieži mūs jauc. Nu, tā daži komentāri no viņas puses, es viņus nolasīšu un tad izteikšu arī pats savējos. Vispirms paldies no viņas puses referentam par uh, ziņojumu projektu. Viņai joprojām ir bāžas par dažiem aspektiem. Atzinumā un citās komitejās e, daži deputāti ir iekļauši e, politiskas deklarācijas apsvērumos, piemēram, teritorialitātes principu. To uh, mūsu grupa neatbalsta. Tā skaitā otro grozījumu arī dzen par saturu pašu par sevi. Uh, Šķiet, ka ir skaidrs, ka daudziem par, daudz parlamentāri nolēmuši izmantot padomas tekstu, nevis sākotnējo komisijas tekstu, kā pamatu grozījumu veidošanai. Var pieņemt šādu pieeju, jo tas noteikti pātrinās trialogu gaitu, taču e, ir virkne elementu padomas versijā, kas nav perfekti kas būtu jāuzlabo laika m, mm, trūkuma dēļ. Uh, Es koncentrēšos tikai uz svarīgāko jautājumu. Tā tad 3b eh, pants eh, - rezidents valsts pārbaude un mūsu referenti iesniegtie grozījumi. Kāpēc man nepatīk, lai šāds saraksts tiktu veidots? Ja tas būtu nepieciešams, tad ir jāizmanto viss neiz, uh, neinvazīvākās metodes, eh, un tam ir jābūt vienreizējiem procesam. Un tad, kad rezidents ir apstiprināta, tad eh, nevajadzētu, tad tam ar to arī būtu jāpietiek. Mana grupa nebalsos par to, kā š, tas ir formulēts pašlaik pieejamība datiem. Tie ir jāaprobežo regulā. Uh, un jātiecina tikai uz pakalpojumu sniedzējiem, ir jābūt skaidram, ka trešajām pusēm, ieskaitot tiesību turētājiem, nedrīkst būt pieejamiem datiem. Un visbeidzot, verifikācijas metožu izvēle e, jāatstāja pakalpojumu sniedzēju ziņā, un līdz ar to padomas tekstu trešo punktu nevaram uh, pieņemt. Un ja katram uh, pakalpojumu sniedzējiem ir tūkstošiem līgumu ar tiesību turētājiem, tad, nu, tas būtu briesmīgi sarežģīti. Ja e, pats pakalpojums sniedzējs nevarētu izvēlēties savus e, verifikācijas metodus. Un noslēgumā gribu teikt, ka mēs noteikti iesniegsim vairāk grozījumus arī par citām tēmām, bet, nu, viņas vēstījums ir tāds, ka šo regulu nevajadzētu izmantot, eh, izspēlēt proksi eh, tiesības eh, pret autortiesību turētājiem, jo tas uh, nepadarīs radošo, uh, tas vajadzētu izveidot to tādējādi, lai atvieglotu pilsoņu dzīvi, bet negrautu radošo uh, profesiju pārstāvi dzīvi. Nu, tā tad nevajadzētu uh, riekstu šķelšanai izvēlēties atskaldāmo āmuru. Nu, tātad pirmais jautājums ir verifikācijas jautājums. Daudz, kas jau par to ir teikts, to ir teikuši kolēģi vairāk kārt. Bet ir svarīgi, lai šī regula būtu piemērota arī nākotnes attīstībai. Tātad ja mēs te runājam par dokumentu sūte, sūtīšanu, skanēšanu, nu, tad tas nu, nav nekāds uz nākotni vērsts risinājums. Ļoti daudzām kompānijām jau ir tiešsaistes pasūtīšanas iespējas, un tāpēc ir jāparedz izmantot elektroniskas uh, identifikācijas līdzekļus, nevis papīrus. Tālāk periodiska pārbaudīšana. Uh, Uh, teiksim, IP adreses uh, kontrole un tā tālāk, nu tas ir ļoti izplūdis. Tur vienkārši ir pateikts, ka kompānijas var izsakot savus klients. IP adrese būtu jāpārbauda tikai vienu reizi, tad, kad notiek pakalpojumu pasūtīšana, un tālāk līguma izpildes gaistā tas vairs nebūtu jādara. Vai šeit ir kāds no goja grupas? Nav neviena. Ne Jūlija Reider no uh, Zaļo grupas. Jā, es atvainojos par kavēšanos. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā uh, ceļa ar šo te pārnesamības jautājumu, es domāju, galvenais ir paturēt prātā proporcionalitāti un neradīt kaut kādus uh, mega sarežģītus uh, noteikumus patērētājiem vai arī apgrūtinātu uzņēmējus uh, un viņiem būtu ļoti grūti to vēlāk īstenot un beigās mēs tikai apgrūtinātu uh, likumīgu tiesību iespēju izmantošanu. Uh, Eh, mēs vienkārši vēlamies, lai šie likumīgie piedāvājumi būtu eh, pievilcīgāki klientiem. Un laika ierobežojuma noteikšana eh, pār, robežu pārnesamībai šķiet vairs, nu, nav darba kārtībā. Un jāatceras, ka katram cilvēkam tomēr ir viena pastāvīgā dzīves vieta. Nu, tas tā vienmēr nemaz nav. Man liekas, pat Eiropas institūcijas īsti nezin, kurā vietā tām ir pastāvīga atrašanās vieta. Un tāpēc ļoti bieži mēdz būt, ka cilvēks strādā vienā valstī un dzīvo otrā valstī, un varbūt viņam ir divas vietas, kur viņiem ir eh, viens dzīvoklis, kur viņi maksā visādus sadzīves pakalpojumus, komunālos pakalpojumus, un arī otrā vietā. Nu, un kā tad tas būs, kāds eh, no tā būs eh, sliktums, teiksim, ja mēs atļausim cilvēkam uzrādīt divas pastāvīgās dzīves vietas, jo gal galā ir jānodrošina tas, ka šis priekšlikums Nu, tam nav jābūt tā teikt loži necārlaidīgam. Eh, un jābūt eh, vērstam uz to, ka jānovērš jebkāda iespēja, ka kāds varētu izvairīties no kāda satura apmaksāšanas. Nu, es nedomāju, ka tas ir bīstamākais, kas var notikt. Galvenais, lai e, normas darbotos, lai tās būtu pievilcīgas lietotājiem un lai mēs neieviestu kaut kādus uh, drošības pasākumus, kas tikai apgrūtina uh, patērētājus un lietotājus. Es domāju, ka mm, jāpaturprātā šie vispārīgie principi, un ja tas tā būs, mēs diezgan ātri varēsim panākt šī priekšlikuma pieņemšanu. Un tādēļ es gribētu jautāt, vai mēs tomēr varētu turēties pie sešiem mēnešiem, ko piedāvā komisija kā ieviešanas fāzi, jo tam bija savs pamatojums. Respektīvi, lai uh, pakalpojumu pārobežu pārnesamības uh, eh, tiesība akts stātos priekšā ar, uh, stātos spēkā vienlaicīgi ar uh, viesabonēšanas maksājumu izbeigšanos Eiropas Savienībā. Tā kā paņemo, um, ņemot vērā um, šo aspektu, ņemot vērā, ka šī te regula būs relatīvi vienkārša, mēs tiešām varētu nodrošināt, ka tā pēc iespējas ātrāk stājas spēkā. Andrēs Švāps vēlas kaut ko sacīt, jā. Mm. Paldies! Es pavisam īsi izteikšos. Mums te ir zināma uh, dilemma. Un eh, Kalās, Kalas kundze jau minēja par uh, eh, future proof, un otra kolēģi teica bullet proof, tā tad visādi ir jānodrošina šis priekšlikums. Bet uh, ir svarīgi, lai autora tiesību normas Eiropas Savienībā šis jaunais pakalpojumu pārnesamības eh, priekšlikums neietekmētu. Un viens ir jautājums par to, ka tas eh, tiek akceptēts, otra lieta ir, eh, ka tas ir arī jāīsteno, ņemot vērā pašais spēkā esošos autoru um, ehm, tiesību normas, un līdz ar to um, dzīves vietas vai pastāvīgās dzīves vietas noteikšana neapšaubām ir sarežģīts jautājums. Un jādomā, vai mēs varam rast šajā tiesību aktā tādu risinājumu, lai tādā vai citādā veidā būtu iespēja pārbaudīt uh, cilvēka datus. Jo, pr piemēram, man nebūtu nekādu problēmu, teiksim, pierādīt uh, savas pastāvīgās dzīves vietas esamību ar attiecīgiem komunāliem rēķiniem un tā tālāk. Bet ņemot vērā to, ka uh, varbūt mēs neesam raduši adekvātu atbildi uz šo jautājumu pagaidām. Are there any other speakers on this? So, Vēl kāds vēlas izteikties? Jā, daži komentāri no manas puses runājot par šo uh, trīstiesību aktu pakotni par pārnesamību un uh, patērētāja tiesības par digitālo saturu. Um, Manuprāt, tā ir diezgan skaidra likumdošana, pie kā būtu jādarbojas. Bet eh, ir skaidrs, ka mēs tiešām vēlamies atvieglot cilvēkiem iespēju uh, ņemt līdzi sev to saturu, ko viņi ir abonējuši, par ko viņi ir samaksājuši, un viņi to var izmantot arī ceļojot. Bet uh, ņemot vērā to, cik ārkārtīgi sarežģīts un daudzpusīgs ir saturs, ko mēs vēlamies eh, redzēt eh, ceļojot dažādās valstīs. Nu, jāskatās arī, kur ir tas lielākais kuplašs, kuplans, ku, ku, klupšanas akmens. Um, aptauja pagājušajā gadā rādīja tikai 4% cenšas piekļūt šim saturam ārzemēs. Un e, lielāko daļu interesē, lai viņi saņemtu labu saturu, labu kvalitāti pašu mājās. Viņus tik ļoti neuztrauc tas, vai viņi tam var piekļūt ārzemēs. Uh, Galvenais jau ir, lai netiktu negatīvi ietekmēts saturs, ko, kam cilvēki var piekļūt savās zemēs, savās valodās. Tā kā mums eh, vajadzētu visu to vienreiz izdarīt pareizi. Tagad došu atpakaļ uh, vārdu Marko. Sulo, ja nu viena komisijai būtu, kas sakāms. Nē, Marko, lūdzu. Paldies eh, priekšsēdētāji, paldies kolēģiem par eh, komentāriem. Es gribēju viest zināmu skaidrību par dažiem punktiem, lai novērstu, teiksim, kaut kādu ne, ne, neizpratni vai nepareizu izpratni par pārbaudēm. Ko mēs šeit cenšamies noteikt? Mēs cenšamies noteikt kritērijus, ar kuru palīdzību var noteikt uh, pastāvīgo dzīvesvietu vai dzīvesvietu. Uh, Eh, nevis metodas, kā to darīt. Nu, piemēram, kritērijas, kas ir saistīts ar telefonu rēķinu, teiksim, mums, eh, mēs, teiksim, telefonu rēķinus eh, saņemam jau gadiem un droši vien turpināsim saņemt arī turpmāk. Agrāk tas bija uz papīra, tagad jūs to saņemat pa ēpastu. Nu, varbūt nākam vēlāk būs kaut kāda aplikācija uz telefonu, ar ko jūs to saņemsiet. Tātad te netiek noteikts, ar kādām metodēm pat mm, pārbaudu būtu veicam. Ir jādara tas, kas ir tehnoloģiski iespējams, un mēs esam panākuši uh, labu kompromisu, un delģētais akts te tiek uh, uzskatīts par liederīgu instrumentu, kas dod mums iespēju aktualizēt šos te kritērijus. Uh, Mm, tādā kopējā procesā. Tas, jebkurā gadījumā, dod tādu noteiktu izaicinājumu nozarei un liek patērētāju organizācijām eh, būt par daļu no šīs te eh, sistēmas. Un tie, kuri uztraucas par to, ka vajadzēs regulāri pārstrādāt šos kritērijus, nu viņam nevajadzētu satraukties, jo. Uh, kas tad īsti notiks. Eh, principā kritērija definējums būs pietiekami plašs un tāds pamatīgs, un eh, kritērija nenoteiks eh, konkrētās tehnoloģijas vai metodas, kā vajadzētu šīs pārbaudas veikt. Liels paldies! Mm, Tālāk mēs mums vēl jāvienojas par to, kā strādāt uz priekšu. We'll Mēs pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Un solvit sāksim skatīties 16.30. Tātad skatīsim nākošo darbu kārtības punktu, kas ir vienāda augsta līmeņa tīkla un informācijas drošība visā savienībā Un šeit došu re, vārdu referentam Švāba kungam. Paldies, runāšu īsi. Ja mēs runājam par informācijas drošību, ja kā mēs sakām vācu valodā IT security, tas mums jau ir prasījis uh, diezgan ilgu laiku uh, un esam par to pietiekam daudz apspriedušies, bet es gribētu teikt, ka 17. maijā šogad padome ir vienojusies par savu pozīciju Un tad tika izstrādāts kompromiss, eh, kuru jau pirmajā lasījumā ar padomi varējām eh, pārņemt jau iepriekšējā sasaukumā. Jāsaka, ka tas ir svarīgs solis, eh, ņemot vērā kiberdrošības aspektus, un tas arī varētu palīdzēt Uh, uzlabojums, runājot arī par kritiskajām infrastruktūrām. Mēs jau esam dzirdējuši par dažādiem incidentiem, tie bijuši apspriesti plašsaziņas līdzekļos, un uh, ir iespējams uh, Tā tad tagad labāk šādas situācijas atrisināt, bet jāsaka, ka piemēram LOT eh, aviokompānijas lidmašīnai vajadzēja veselu dienu eh, pavadīt lidostā dažādu problēmu dēļ un bija arī uzbrukumi hakeru, uzbrukumi citām līdzsabiedrībām lidostām, eh, kuras tātad, kur darbība šādu iemeslu dēļ bija paralizēta pat uz vairākām dienām. Tādēļ mums ir eh, jūlija plenāra sēdē jāpieņem šis lēmums nākamā uh, eh, eh, dienā jau komitejā un uh, atcerēsimies, kas notika ar TV Sank telekompāniju Francijā. Tas ir jāņem vērā arī uh, tātad. Uh, Saskaņā ar subsidiaritātes principu šo jautājumu būs jārēģē dalību valstīm, bet ja mēs runājam par kritiskajām infrastruktūrām, vienotais tirgus šeit ir patiešām, uh, nu tā, ievērojami uzlabots. Un vēl, kolēģi, ko gribēju jums teikt, uh, Eh, Nikolā Dantī, Toni Groba, Jānis Filips Albrechts, eh, Viki Forda ēnu referenti patiešām man daudz palīdzēja un pateicoties eh, digitālo pakalpojumu sniedzēju definīcijai, mēs varējām panākt arī to, ka uh, daudzi jautājumi tika atrisināti ļoti pragmatiskā veidā, jo mēs teicām atšķirībā no kritiskās infrastruktūras šo, op, šie operatori tīmeklī eh, informācijas saņem citādā veidā, un viņiem tādēļ ir jāinformē par iespējamiem hakeru uzbrukumiem iestādes saulaicīgi. Un jāsaprot, ka šajā modernajā laikmetā pakalpojums var piedāvāt gan analogi, gan digitāli, bet ne visi pakalpojumi, kas tiek piedāvāti digitāli, uh, akurāti nav informācijas sabiedrības pakalpojumi. Tādēļ IMCO komitejai un arī uh, vienotajam tirgum nākotnē ir arī jādomā par analogiem un digitāliem pakalpojumiem. Bieži vien tas, protams, ir uh, saistīts ar atšķirīgiem uzņēmējdarbiem sadarbības modeļiem, bet, protams, par to vajadzēs runāt arī citos ziņojumos, būs arī iniciatīvas ziņojums mūsu komitejā, un būšu ļoti priecīgs, ja rīt mēs tā labi ar panākumiem pieņemsim šo ziņojumu. Ir tikai viens kompromiss. Gribēju pateikties visiem uh, darbiniekiem, visiem kolēģiem, kas piedalījās kā ēnu referents šajā darbā. Sirsnīgs paldies! Paldies! Nikola Danti. Grācija, prezidenti. Nākamais runātājs. Priekšsēdētāji, saka Dantī kungs, paldies arī Švāba kungam. Mēs esam patiešām gandarīti, ka mums bija pietiekami daudz uh, laika, lai vienotos par kompromisiem pagājušā gada decembrī. Bet, nu, jāsaka, varbūt tas prasīja ilgāk laika nekā paredzēts. Nu, bet ir labi, ka galu galā jau esam nonākuši gandrīz līdz finiša taisnēji. Un vienošanās par šo ļoti strateģiski svarīgo priekšlikumu ir ārkārtīgi nozīmīgi. Mēs jau gandrīz katru dienu lasām avīzē par uh, kiberdrošību, par globālajām sistēmām, par digitālo vidi. Uh, Un, protams, pilsoņu drošība ir tiešā veidā atkarīga arī no uh, kiberdrošības. Ja jūs uh, esat nedrošā vidē, tas nelabvēlīgi ietekmo citus, uh, citas dzīves jomas, citus aspektus, ja, piemēram, uh, tīmeklī virtuālā vide nav droša, tas, protams, nelabvēlīgi ietekmē e-komerciju, e-pārvaldu, un te var minēt vēl daudz citas jomas. Uh, un digitālais vienotais tirgus eh, neapšaubām ir liels un ambiciozs projekts. Mēs to esam ņēmuši vērā šajā ziņojumā. Jāsaka, ka padomas pozīcija ir visai attālināta no parlamenta, bet par svarīgākajiem principiem mēs tomēr esam viens prātis. Tādā veidā varēs izveidot kopīgus uh, noteikumus, normas, uzlabojot koordināciju un sadarbību Eiropā gan no drošības, uh, gan no izlūku viedokļa raugoties. Es uzskatu, ka šeit ir panākti patiešām nopietni uzlabojumi. Mums ir jāizveido tāda sistēma, kas garantētu drošību visiem pilsoņiem. Tad, kad būsim nobalsojuši plenārsēdē, manuprāt, vajadzētu modernizēt jau spēkāsošu likumdošanu, lai dalību valstis varētu garantēt pilsoņu un uzņēmumu drošību virtuālajā vidē visā Eiropā. Gribēju pateikties sekretariātām, visiem asistentiem, protams, arī Andrēsam Švābam, ņemot vērā, ka šis bija tāds ļoti tehnisks dosie, eh, darbs nebija eh, no vienkāršākajiem, tādēļ īpaši sirsnīgs paldies visiem, kas tajā bija iesaistīti. Uh, eh, priekšsādātāji. Jā, es biju referente, ēnu referente no EKR grupas kiberdrošība. Protams, ir aizvien lielāks izaicinājums mūsu sabiedrībām. It sevišķi, ja mēs runājam par kritiskajām infrastruktūrām, piemēram, eh, gaisa, satiksmes eh, kontroli, energosistēmām, satiksmi kopumā, un pateicoties šai likumdošanai, visas valstis Eiropā varēs uh, sasaukt uh, ekspertu komandas, lai tās uh, strādātu kopīgiem spēkiem un koordinētu savu, savus aktivitātes, apmainītos paraugu praksi. Un uh, it sevišķi, ja tas skar tādu infrastruktūru, kas uh, ir atrodas vairākās valstīs, tādu pierobežu infrastruktūru, Jāsaka, ka pateicoties tam mēs kļūsim spēcīgāki, drošāki, mēs dzīvosim drošākā vidē, bet, protams, ir jāņem vērā arī dalība valstu dažādās kompetences, kas ir to rokās aizsargājot savu drošību. Sarunas bija ļoti paģērošas, bet eh, arī veiksmīgas. Gribēju pateikties Andrēsam Švāpam, nu, referentiem, kas strādāja vaiga sviedros pie šī tik ļoti nozīmīgā likumdošanas priekšlikuma. Tas mums prasīja daudz laika. Rīt balsosim komitejā. Un gribētu teikt ka šeit patiešām mums ir iespējams, pateicoties ekspertu sadarbībai, justies aizsargātākiem, tajā pašā laikā nezaudējot savu nacionālo suverenitātu un kompetences. Paldies visiem, kas bija iesaistīti šajā darbā. Is there any of the other shadows present? Vai vēl kāds ēnu referents ir klāt? Roberta. Roberts. Jā, paldies. Gaugas kungs nav klāt, un es gribēju tikai pateikt, kā mēs bez kādiem ierobežojumiem atbalstam kolēģu teikto un Andrēs Švāba panāktā vienošanās par šo dosienu. Bravo viņam! Does the commission wish to say anything? No. Komisija ir kas piebilstams? Nē? Paldies. Yes. Yeah. Uh, thank you very much, Madam Chair. Lūdzu, nākamais runātājs no komisijas. Tomēr izteiksimies paldies. Jāsaka, ka sarunas bija tādas, uh, nu, paģērošas, nogurdinošas, tādēļ vēl jo vairāk priecājamies par šādu jauku iznākumu un uh, ražīgo sadarbību. Jāsaka, ka arī uh, parlaments patiešām ir daudz paveicis, ņemot vērā šo uh, jau Liks, Luksemburgas prezidentūras laikā uzsākto darbu. Un, ja mēs vēlamies, lai šī direktīva patiešām vainagotos panākumiem, lai tā mainītu uz labo pusi visu virtuālo vīdi, tad visiem ir jāiegulda savus ārtaus tajā. Paldies! Thank you everybody. So we'll vote on this tomorrow. And when... Paldies, balsosim rītdien šķiet, nu, mēs tagad varētu 15 minūšu pauzi ieturēt, jo mēs esam tā ļoti sasteiguši šo so sēdi, strādājam ļoti produktīvi, tādēļ vēl nākamā darba kārtības jautājuma. Viesi vēl nav ieradušies. Ja, liebe Kolleginnen un Kollegen, äh, die Ausschusssitzung geht weiter. Dārgie kolēģi, diemžēl priekšsēdētājs kundze ir negaidīta tikšanās, tādēļ viņa lūdza, lai es viņas vietā novadu šo sēdi. Nu, jā, es pats biju sēdē, es ceru, ka kolēģi man aizbildinās, ka es uh, vadīšu sēdi dzīvotajā valodā vācu. Tagad devītais darba kārtības punkts tā sauktais uh, izpētes laiks. Europe Advice, dazu haben wir die Europäische Kommission eingeladen und zuständig. Tā sauktais pārbaudas laiks, uh, mēs esam uzaicinājuši uh, Rīšmā kundzi, uh, kungu, kas ir nodaļas vadītājs Eiropas komisijā. Nē, tomēr Rišmo kundze sev atkal izlabo priekšsēdētājs, tātad jūs varētu mums pastāstīt, eh, ko esat mums paziņojuši jau rakstīs, un tad došu vārdu arī kolēģiem. Derišmo kundze, lūdzu jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Members, thank you for the... Godātie. Really, uh, pleased to come here to presentation on uh, your... Paldies! Es gribēju pastāstīt par šo Eiropas padomdevēju, tavs Eiropas padomdevējs un Solvit. Un es gribētu teikt, ka Valentīna Supertī, kas uh, bija uh, kadru daļas uh, vadītāja, gribēja ierasties un par to runāt pati, bet, diemžēl, viņa nevarēja to darīt, viņa nevarēja šodien ierasties. Viņa jau par vienotā tirgus instrumentiem pastāstīja pagājušā gada septembrī, un pēc tam mēs gribējām arī sagatavot nu, tādu īsu videofilmu par vienotā tirgus instrumentiem, arī tavu Eiropas padomdevēju. Uh, videofilma bija atsūtīta jūs komitejas locekļiem, un mēs ceram, ka arī eh, šī filmiņa tiks pārtulkota visās 24 uh, eh, Eiropas Savienības dalību valstu oficiālās valodās jau drīz, lai varētu labāk informēt par šādu instrumentu pieejamību. Es gribēju atgādināt, ka pateicoties uh, Eiropas padomdevējiem un Solvit mēs vēlamies, lai vienotais tirgus, nu, patiešām būtu praktiski izmantojams. Komisārs Dankovska plenārs sēdē pagājušā gada maijā jau ļoti augsti, ļoti atzinīgi izteicās par jūsu sagatavoto ziņojumu par vienotā tirgus stratēģiju. Mēs runājam nu, par tādām ikdienišķām problēmām. Uh, lai varētu arī tam visam piemērot mērtiecīgus risinājumus, kā pārvarēt nu, tādus praktiskas dabas sarežģījumus vienotajā tirgū. Tātad eh, daži vārdi par jūsu atzinumu jāsaka, ka Tavs Eiropas padomdevējs svin jau 20. dzimšanas dienu. Uh, un kopš uh, eh, 96. gada ar tā palīdzību ir atbildēts uz vairāk kā 200 tūkstošiem jautājumu, gan uh, uz tiem, ko uzdoši indivīdi, gan MVU. Tur ir runāts par uh, dažādām tiesībām, cilvēki ir uzdoši jautājumus, un vairāk kā 60 ES institūcijās strādājuši eksperti ir atbildējuši, ir meklējuši atbildes uz šiem jautājumiem un cilvēki, kas uzdod jautājumu, atsaņem atbildi mm, parasti četru darba dienu laikā, un šis pakalpojums ir bezmaksas un ir pieejams visās 24 oficiālais valodās. Visbiežāk uzdotie jautājumi skar sociālās drošības tiesības, tātad ģimenes pabalsts, veselības pabalstus. Uh, uh, pensijas, kā arī uzturēšanās tiesības, vīzas, uh, personālās kvalifikācijas, diploma atzīšana, darbinieku nosūtīšana, kā arī, piemēram, autovadītā tiesības un automašīnu numuri. Pagājuši gada tavs Eiropas padomdevējs atbildēja uz 22 tūkstošiem jautājumu Jāsaka, ka mēs vērojam tādu pieaugušu tendenci un atbildes tiek sniegtas tādā viegli saprotamā valodā, tas šo pakalpojumu padara, nu, par tādu Eiropas Savienības likuma cilvēcisko seju. Tā tad ir sniegti, sniegts vairāk par 200 tūkstošu atbildēm, un tā, tā, tā skāra vienotā tirgus darbība, to, kā ES likumdošana tiek piemērot dalību valstīs par pastāvošiem trūkumiem, un tāpat mēs varam arī labāk saprast, kāds ir pilsoņu gaidas un vēlmes. Informācija datu bāzē ir pieejama gan oriģinālajā, tātad jautājumu uzdevēja dzimtajā valodā un angļu valodā. Komisija tagad uh, pēta. Uh, apzina tās iespējas, kā vislabāk un produktīvāk izmantot šo mūsu rīcībā esošo datu bāzi. Nu, tagad daži vārdi par Solvit. Tas ir tāds instruments eh, problēmu risināšanai, bet ņemot vērā eh, ES likumdošanas īstenošanā, šeit radās problēmas, jā, eh, kas skāra divas dalību valstis un uh, iestādes. Solvit ir tāds tīkls, kas apvieno vairākas struktūras dalību valstu pārvaldē, un jāsaka, ka tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, ar kuru palīdzību pilsoņi un uzņēmumi var baudīt savus tiesības Eiropas Savienības vienotajā tirgū, arī domājot par tādiem jautājumiem, kam ir pārobežu raksturs. Domāju, nu, ka tas, eh, šie abi instrumenti uh, spodrina ES tēlu un uh, arī var palīdzēt labāk īstenot likumdošanu dalību valstīs. Jāsaka, ka vienotais tirgus ir nesis augļus, tādēļ arī ir izveidota šī vienotā tirgus stratēģija. Pateicoties tai varēsim solvit padarīt tādu stabilāku, solidāku, un uh, tas būs arī tāds vienotā tirgus stratēģijas viens no pilāriem. Un 29. februāra secinājumos konkurētspējas padome mūdināja komisiju uh, kaut ko darīt, lai ātri īstenotu solvitu. Un tāpat tika izstrādāts priekšlikums par vienotā tirgus likumdošanas uzlabošanu. Uh, Varu šeit pieminēt arī neseno parlamentu ziņojumu par vienotā tirgus stratēģiju, un tagad komisija roku rokā ar dalību valstīm un ieinteresētajām pusēm apzina, kādas, kas ir jādara, lai solvīt varētu modernizēt un pielāgot uh, pašreizējām vajadzībām. Tā tad ir jāapzina dažādas problēmas, kas pastāv vienotajā tirgu, arī jāmēģina uh, identificēt tādi struktūrāli jautājumi. Proti, uh, kad pastāv uh, Eiropas Savienības likuma pārkāpšanas risks. Ir paredzēts solvit padarīt labāk izskatot dažādas sūdzības, tālāk intensificējot sadarbību starp nacionāliem solvi centriem, kas atrodas dalībvalstu pārvaldes struktūrās, un vēl uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, parūpējoties, lai tās pilnībā atbilst patērētāju gaidām. Nu, tagad tikai daži vārdi par to, kā tas viss ir saskaņots, tātad vienotā tirgus instrumenti attiecas uz šo pārvaldes ciklu, informācijas sniegšanu, uh, juridiskajām konsultācijām un problēmu risināšanu, kā arī atbildes uz jautājumiem šeit jāpiemina ir eh, tāda laba saspēle saskaņa starp visiem šiem instrumentiem un rīkiem. Eh, Europe Advice Network arī ļoti cieši sadarbojas ar kontaktcentriem dalību valstīs un ir arī tādas eh, tehniskas sadarba struktūras. Solvit Uh, uzdotie jautājumi, ja tie iznietiec uz solītu kompetenci, tos var uh, tālāk uh, novadīt uz tavu Eiropas padomu devēju. Bet, ja nē, nu tad tie tiek izskatīti solvit ietvaros. Nu, varbūt nedaudz palielīšos, jo mums ir iemesls būt lepniem. Šis mazais bukletiņš Eh, tātad solvit veiksmes stāsti 2014. gadā, bet jāsaka, ka tie joprojām nav zaudējuši savu aktualitāti. Bija, piemēram, kāds maltiešu uzņēmējs, kas vēlējās atvērt savu biznesu ārpus Maltas, viņš gribēja uzzināt, kur viņam ir jāmaksā PVN, un viņš saņēma atbildi, ko darīt un kur būs jāmaksā nodokļi. Tavs Eiropas padomdevējs viņam atbildēja ļoti aši, un jāsaka, ka tas viņam bija ļoti vērtīgs padoms, viņš varēja turpināt savu uzņēmējdarbību, Un arī varu minēt vairākus piemērus no Solvit, runājot par profesionālajām kvalifikācijām, kāds spāņu ārsts gribēja, lai Itālijā atzīst viņa diplomu trīs nedēļu laikā, tālāk brīv, personu brīvu pārvietošanās, kāds bulgārs, kas strādāja Luksemburgā, tālāk brīvā pakalpojuma pārvietošanās, mēs palīdzējām pa, portugāļu uzņēmumam Francijā, varam minēt arī uh, brīvu preču pārvietošanos, diskrimināciju, uh, automašīnu reģistrāciju un tā tālāk. Jūs varat arī šajā mazajā bukletā palasīt vairāk. Noslēgumā varētu teikt, ka šī vienotā tirgus instrumenti ir pierādījuši savu ražīgumu. Mums, protams, tie ir varbūt jāpadara vēl efektīvāki, bet gribētu arī pieminēt vienotā tirgus eh, portāla izveidi uzņēmumiem un pilsoņiem, tātad tā, tā, viens pieturas aģentūra tiešsaistē, kur būs apkopota visa e, nepieciešamā informācija, kā, piemēram, darboties arī ārpus, eh, nevis ārpus, bet ārpus savas dalībvalsts robežām. E, Un tāpat mēs strādājam regulāri pie tavas Eiropas, pie tavas Eiropas padomdevējas un solvītu uzlabošanas. Šķiet, ka pagaidām eh, beigšu savu uzstāšanos. Es zinu, ka komiteja mūs noteikti atbalstīs šo instrumentu tālākā pilnveidē. Gribēju pateikties jau iepriekš par atbalstu. Un paldies, ka klausījāties manī. Es domāju, ka kolēģiem ir jautājumi. Es atvainojos nebija šeit klāt no paša sākuma. Jūs sākumā dažas statistikas datus nosaucāt, bet es domāju, ka būs daudz, daudz vairāk skaitļu. Jūs pastāstījāt tātad par pēdējo ceturksni, kas ir noticis. Vai jūs ar šo ceturkšņa uh, ziņojumu mūs neiepazīstinājāt? Jāsaka, saka Rišvar kundze, ka es pastāstīju, ka tavs Eiropas padomdevējs kopš tā izveides ir izskatījis 200 uh, tūkstoši jautājumus, pagājušajā gadā tie bija 22 tūkstoši, un, protams, uh, pateicoties ceturkšņu ziņojumam, mēs varam arī nu, vēl detalizētākus skaitļus piedāvāt. Piemēram, pirmais šī gada ceturksnis tie bija 5796 jautājumi. Un 740 interesanti gadījumi, interesanti jautājumi tika pieminēti ziņojumā, jo visus tur nevar pieminēt. Tas ir tikai piemērs. Un 6000 jautājumu pirmajā ceturksnī. Mēs rūpīgi analizējam šos ceturkšņu ziņojumus, skatāmies arī uz šiem uh, tematiskajiem virsrakstiem, ņemam vērā, kādi jautājumi tiek uzdot visbiežāk, mēs arī izskatām, cik ātri tiek sniegtas atbildes, un tā, tie skaitļi, tā statistika arī ir pieejama. Es gribēju pavaicāt, saka priekšsēdētāja. Protams, eh, es saprotu, ka solvita eh, struktūrā tiek uzdots vairāk jautājumu. Cik daudz no jautājumiem, cik daudz no gadījumiem, ko izskata solvit ietvaros, tiek atrisināti? Un kas ir tās jomas, eh, kas eh, nu, visvairāk eh, šeit tiek minētas, kur ir visvairāk trūkumu, un ja tā, ko tad mēs varam darīt, lai šī pārobežu informācija būtu pieejama? Kad es e, runāju ar cilvēkiem par solvit, e, nu jā, jāsaka, dažai, tur ir kāpuma un krituma, dažreiz jā, e, tas ir ļoti noderīgs instruments. Gribēju pavaicāt, man nu šeit ir problēmas kaut kādās konkrētās jomās, disciplīnās, konkrētās dalību valstīs vai kāds, bet. Jā, Dīta grib uzdot jautājumu, arī citu kolēģi noteikti runās, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, jās, jūs noteikti varat paļauties uz uh, šīs komitejas augstu līmeņu atbalstu, bet tāpat laikā man ir zinām pienākumi. Tātad mums ir jānodrošina, lai šie instrumenti būtu uh, tādi draudzīgi. Tātad, uh, ka šie instrumenti ir draudzīgi, viegli pieejami. Tāds bija mans komentārs pagājušā gadā, kad es personīgi apmeklēju Eiropas padomdevēju eh, mājaslapu, tad tur tik labi šīs saiknes nestrādās ar dažādiem dienestiem. Nu, mēs redzam tagad uzlabojumus, bet tomēr man ir jautājums, ko mēs vēl varam darīt, lai padarītu to vēl eh, lietotājiem draudzīgāku. Un otrs jautājums. Protams, Ir labi, ka mums ir instrumenti, jūs zinat par tiem, mēs zinām par tiem, bet uh, man rodas jautājums, ko mēs varētu darīt vēl papildus, lai padarītu tos uh, redzamākus plašākai sabiedrībai. Teiksim, ja jūs runājat ar cilvēkiem šeit, nu, Briselē, tā Briseles burbulī saucamajā, jā, mēs saprotam, bet arī mans komentārs pirms gada bija tāds, ka mēs to nevaram atstāt vienkārši dalību valstu rokās. Mums ir uh, jārod um, labākus veidus, kā to veicināt, lai pilsoņi zinātu, ka šādi instrumenti pastāv. Tā tad es gribētu uzzināt, ko jūs esat darījuši kopš pagājušā gada, lai veicinātu šos instrumentus. Lisa, did you have any questions? Vai ir uh, vēl kādi jautājumi, Andries? So, commission. Komisija jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Par solvet uh, veiksmes uh, rādītājs atbildot par tām lietām, kas eh, tiek iesniegts solvit, ir 80%, tātad tiek atrisināts un atlikušie 20%. Tie ir gadījumi, eh, kur, kā jau es minēju, ir kaut kāds, nu, kā mēs sakam, struktūrāls jautājums, teiksim, potenciāls Eiropas eh, tiesību pārkāpums, kad jautājums ir jāpapēta tālāk. Un pašreiz cenšoties stiprināt solvit, eh, komisija cenšas eh, risināt, vērst uzmanību uz tiem jautājumiem, kas netiek atrisināti ar solvit palīdzību. Izskatot eh, visas citas turpmākās darbības iespējas komisijā un tāpat arī ar dalību valstīm. Tā tad ir dialogs ar solvit centriem, starp komisiju un solvit centriem, lai redzētu, ko vēl tālāk var darīt dalību valstu līmenī lai potenciāli atkārtot izskatīt šo situāciju, vai arī, ja pat nepieciešami, kādi tiesību aktu pielāgojumi. Un tāpat ir arī dialogs ar atbilstīgajiem komisijas dienestiem. Mēs arī cenšamies rast kaut kādus veidus, kā risināt šādus uh, struktūrālu raksturu jautājumus. Tālāk uh, par uh, to, ka šos instrumentus vajadzētu padarīt vēl lietotājiem draudzīgākus un pieejamākus. Paldies par jūsu jautājumu. Un um, to, ka minējāt arī šīs saiknes starp dažādiem dienestiem. Mēs strādājam šobrīd atbilstoši kaskādas pieejai, kas nozīmē, ka pilsoņi un uzņēmumi tieši vispirms viņi nonāk uh, um, Eiropas padomdevēja portālā, un ja viņi nerod šo atbildi tur, tātad tur ir pamatiesība par Eiropas Savienības tiesībām, tad viņi tālāk uh, nonāk. Tātad no Euro Europe viņi nonāk Eiropas padomdevēju mm, lapā un uh, tad tur uh, tālāk atkal var notikt šī pārsūtīšana solvi. Tātad mēs uh, šobrīd strādājam. Uh, pieturamies pie vēl tādas integrētākas pieejas sakarībā. Uh, cenšamies nodrošināt to, lai uh, vispirms nonāktu Your Europe, tātad tā Eiropa lapā, un pēc tam tālāk viņi automātiski tiek novadīti uz citiem pakalpojumu sniedzējiem, uh, jo uh, dažkārt mēs caur tā Eiropa Tātad tie jautājumi, kas nonāk dažkārt Eiropas padomdevēju rokās, tos varētu atrisināt jau pirmajā instancē, tātad izmantojot tavu Eiropu šo portālu. Tātad, nu, mēs domājam par mm, to, kā jāpadarīt to visu ērtāk lietojam. Par eh, šo redzamību eh, un to, cik lielā mērā sabiedrība zina par šiem instrumentiem, esam diezgan daudz strādājuši, reklamējot šos instrumentus, izmantojot modernos komunikācijas veidus, izmantojot, eh, teiksim, eh, meklēšanas iespēju optimizāciju. Un tas nozīmē, ka tad, kad pilsonim ir jautājums, viņš var ierakstīt savu jautājumu, teiksim, Google vai citā kādā meklēšanas eh, tīklā, un tad, teiksim, automātiski viņš var tikt novadīts uz uh, tava Eiropa portālu. Un mēs esam redzējuši, ka regulāri palielinās uh, šo apmeklējumu skaits uh, Europe portālā. Jau apmēram miljons apmeklētāju ir mēnesī, kas nozīmē apmēram 12 miljoni gadā. Un uh, ļoti stabili palielinās šo apmeklējumu uh, skaits, tātad šīs meklēšanas optimizācija veiksmīgi darbojas, tāpat arī strādājam ar Facebook un citiem sociālajiem mēdījiem, kā piemēram Twitter un citiem. Pavisam nesen, piemēram, mēs organizējām arī tādu četu sarunu par profesionālajām kvalifikācijām un tas arī notika ar tāvu Eiropu portālu un uh, ar Eiropas padomdevēju portāla ekspertiem un nu, tad ar viņu piedalību. Un tā bija tāda ļoti veiksmīga saruna čats. Vairāk kā 2000 aktīvi līdzlībnieki bija šajā čatā. Un ja mēs skatāmies uz uh, rādītājiem, tad mēs uh, netiešā veidā skārām vēl daudz lielāku cilvēku skaitu. Tātad ļoti veiksmīgs šis darbs bija. Tātad, nu, šie ir piemēri tiem centieniem, kā padarīt šos instrumentus efektīvākus, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu pat pilsoņiem un uzņēmumiem. Un tik tiešām, jā, ir dažādas eh, mēģu grupas un eh, lietotāji, ir lietotāji, teiksim, kas ir, teiksim, eh, tāds organizācijas Eiropā vai dalību valstīs, tātad interesētās puses, eh, kurām ir šāda interese, un tad mēs eh, rīkojam eh, konferences un prezentācijas un vispār sniedzam informāciju, tātad nodarbojamies ar šo informētības līmeņu palielināšanu, bet tāpat arī plašākai sabiedrībai. Jā, nu tur mēs uzskatām, ka sociālajie mēdī iespējams ir visefektīvākais veids, kā izplatīt šo informāciju un faktiski nodrošināt to, ka cilvēki piekļūst un izmanto šos instrumentus. Paldies! Man eh, rodas jautājums, eh, teiksim, tad, kad jūs konstatējat, ka kaut kas, eh, teiksim, ir neapmierinošā stāvoklī, ne, mēs runājam tā kā par luksuforu, tātad ir sarkanā gaisma, jūs kaut kur esat konstatējuši, un vai šī, šī teiksim, sarkanā gaisma paliek, saglabājas gadu gaitā, kā mēs varam mēģināt likt spiedienu uz to. Paldies priekšstādātāji. Jā. Vienmēr ir iespējams tālāks progress arī no dalību valstu puses, un mēs uzraugam visus šos instrumentus, izmantojot uh, vienotā tirgus um, izvērtējuma kritērijas, uh, scoreboard un in, uh, tā teikt, jā, mēs izmantojam šīs uh, luksafora gaismas un ir valsts, kuras ir sarkanā un tātad, nu, mēs izmantojam šo marķējumu. Jā, tas attiecas uz uh, Your Europe un arī uz uh, Eh, Eiropas padomdevēja portāliem un arī citiem instrumentiem, mūsuprāt, tas palīdz likt eh, tādu kā izvērtējumu spiedienu, jo tad, kad šis scoreboard vērtējums tiek uh, publicēts un nākošiem vajadzētu parādīties diezgan drīz, tas šobrīd pagaidām ir starpdienas konsultācijas procesā, bet tad, kad mēs panāksim galīgo vienošanos, tad tas tiks publicēts un kad arī šis novērtējums būs publicēts, tad Nu, mēs redzam, ka jā, ir tāds spiediens, tā teikt, dalībvalsts starpā, ka ir veikts šis salīdzinājums, un, protams, mēs ejam dialoga ceļu visās sanāksmēs, kādas mums ir ar um, attiecīgiem dalībvalstu pārstāvjiem, piemēram, um, šiem tīkliem. Komisija regulāri organizē sanāksmes ar uh, tiem, solvi tieks uh, divreiz gadā, um, dažādi semināri tiek rīkot ar dalībvalstu līdzdalību. Un, vienu reizi gadā Briselē, un otru reizi tas ir vienā no dalībvalstīm, un tā ir iespēja aplūkot dažādas jautājumas, un ja ir kādas būtiskas problēmas, tad arī nu, tās var minēt un risināt attiecībā uz Your Europe Advice tīklu, šo padomdevēju tīklu. Mums arī notiek ikgadējās tikšanās ar tīklu, un arī tā ir iespēja ne tikai nodrošināt apmācību un sniegt kaut kādas juridiskas padomas, bet uh, arī izgaismot kādas eh, potenciālas problēmas. Bet tas bieži vien ir caur šādu kolēģu spiedienu, kolēģiālu spiedienu, ka mums izdodas lietas uzlabot. Un, eh, mēs, protams, esam gatavi sadarboties ciešāk ar jūsu komiteju, lai raudzītos, kā to visu tālāk varētu uzlabot. Tātad arī šo vēstījumu nodošanu dalību valstīm. Eh, priekšsēdētāji saka, es gribētu aicināt jūs sazināties ar komitejas eh, sekretariātu, kā likt, eh, teiksim, spiedienu pašiem uz savu dalību valsti, ja, teiksim, ir jaunais igadējais ziņojums un šī Luxfors sistēma tiek izvērsta, tad vajadzētu katram deputātam zināt, eh, kādā gaismā, kādā krāsā ir katra dalība valsts. Tātad, lai mēs redzētu skaidru šo karti un lai saprastu, kas notiek katrā mūsu valstī jo mums diezgan labi izdodas uh, prasīt arī atbildību no valstu valdības, cevišķi, ja mēs šeit esam, teiksim, opozīcijā valsts uh, uh, valdībai. Tā tad mums būtu ļoti noderīga informācija. Liels paldies, jā, noteikti darīsim tā un sastrādāsimies, sazināsimies ar jūsu komitejas sekretariātu un organizāsim varbūt divpusējas sanāksmes ar deputātiem, kas būtu interesēti un tālāk apskatīt šo jautājumu un tad attiecīgi likt arī stiedienu uz dalību valstīm. Paldies par šo ierosinājumu! Paldies visiem! Šķiet esam izsmēluši šīs dienas eh, darba kārtību. Rīt mēs sākam 9.30.